Well, good evening, dear colleagues. Let us. Labvakar, dārgie kolēģi, sāksim mūsu sanāksmi. Gribētu sveikt visus eh, šajā taks 3 komitejas sanāksmē pēc eh, uzklausīšanām par trešo valstu dimensiju cīņā pret nodokļu noziegumiem, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos nodokļu nomaksas. Eh, pagājušajā nedēļā komiteja turpina savu darbu organizējot uh, uzklausīšanu par attiecībām ar Šveici uh, nodokļu jautājumos. Uzklausīšanā būs viens panelis, uh, diskusija panelis, būs vairāk eksperti, kas sniegs prezentācijas un pievērsīsies galvenokārt nodokļu sadarbībai starp Eiropas Savienību un Šveici. Par juridisko situāciju būs runa attiecībā uz trauksmes cēlājiem un izaicinājumiem, ar kuriem viņiem varētu nākties saskarties attiecībā uz banku aktivitātēm un saikni šeit ar naudas atmaskāšanas praksēm. Ļaujiet man tagad stādīt priekšā mūsu runātājs, tas ir Dīters Kiševs. Sveicu jūs šeit. Viņš ir uh, kaitīgu nodokļu prakšu uh, sektora nodaļas vadītājs Eiropas komisijā nodokļu un muitas uh, savienības uh, ģenerāldirektorārs Elmer Kungs. Viņš droši vien arī ir uh, šeit. Jā, viņš ir uh, trauksmes cēlājs no Šveices. Sveicu jūs, Elmer Kungs. Un uh, Elmer Kungs strādāja par banķieri Julius Bēru bankā kopš 80. gadiem līdz 2002. gadam, kad viņš tika atlaists, jo viņš atklāja Wikileaks konfidenciālus bankas dokumentus par Julius Bēru Kaimanu salās. 2011. gada janvārī viņš Šveicē tika notiesāts par slepenības likuma pārkāpumu, un viņa lieta tiks apspriesta publiskā uzklausīšanā 10. oktobrī Šveicas federālajā tiesā, un šī publiskā uzklausīšana būs ļoti svarīga uh, jo te ir runa par Šveices banku noslēpumu un par to, vai to var eh, piemērot arī ārpus Šveices teritorijas vai nē. Tātad um, šeit ir runa par ekstrateritoriālo piemērošanu. Un tad gribētu sveikt Andrejus Franku, kurš ir bijušais baņķieris un uh, naudas atmaskāšanas apkarošanas uh, eksperts no Vācijas. Gribētu minēt arī ārējās darbības dienestu uh, Eh, to mēs ielūdzām uz šo uzklausīšanu, lai izskaidrotu eh, tu, to situāciju, kādā ir eh, Eiropas Savienības un Šveices sarunas par divpusējo nolīgumu attiecībā uz institucionālo ietvaru, un diemžēl viņi nav šeit klāt. Um, un viņi uzskata, ka tas ir tāds ļoti delikāts brīdis šajās sarunās. Es domāju, tas mums netraucē, ja mēs eh, uzskatām, ka kaut kas ir satraucošs šajā diskusijā, mums eh, vērsties pie viņiem rakstiski varbūt un informēt viņus par mūsu bažām, ja tādas būs. Mēs strādāsim sekojoši. Katrs runātājs saņems eh, maksimāli septiņas minūtes, lai sniegtu savu prezentāciju, un pēc eh, prezentācijām atklāsim diskusiju ar eh, deputātiem. Tātad, Dīter Kišalkungs, lūdzu jūs sniegt savus ievadpiezīmes. Lūdzu jums vārds. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Man ir liels gods, ka varu šodien šeit būt klāt un diskutēt ar jums par Eiropas Savienības attiecībām ar Šveici nodokļu jautājumos. Tiešo nodokļu jomā Eiropas Savienībai ir īpašas attiecības eh, divās jomās. Viena ir administratīvā sadarbība un otra ir eh, šī kaitīgā nodokļu konkurence. Tā kā šeit mēs uh, pievērsīsimies galvenokārt uh, rīcības kodeksa grupai, es uh, tikai īsi pieminēšu administratīvo sadarbību. Administratīvās sadarbības jomā ir parakstīts protokols 2015. gada 27. maijā par informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Šveices nodokļu iestādēm. Protokols stājās spēkā 2007 gada 1. janvārī saka runātājs. Kopš tā laika uh, Eiropas Savienības un Šveices uh, institūcijas ir uh, aktivējušas due diligence, pienācīgas uh, izpētes procedūras, uh, um, kas uh, attiecas uz kontiem, kas tieši vai netieši ir Šveices rezidentiem. Un šī informācija, kas tiek vākta, tiks automātiski apmainīta uh, starp uh, valstīm, kurā dzīvo uh, kontīpašnieks un uh, saņēmējs. Pirmā šāda apmaiņa notika 2018. gada septembrī, tātad tas ir pirms mēneša, pagājušajā mēnesī. Vienošanās atbilst globālajiem automātiskās apmaiņas standartam attiecībā uz kontu informāciju, kā to ir izstrādājusi OECD organizācija un atbalstīja arī G20. Uh, Tie ir kopējie ziņošanas standarti, tā tos sauc. Protokols arī ļauj plaši apmainīties ar informāciju pēc pieprasījuma, kas varētu būt uh, relevanta, ieviešot vietējos likumus vai šo nolīgumu. Te ir runa gan par Šveici, gan par ES dalību valstīm. Un uh, tad man jārunā arī par uh, rīcības kodeksa grupu, grupas darbu. Šī te um, darba grupa ir eh, nesaistošs eh, instruments, lai cīnītos pret eh, negodīgu um, nodokļu praksi. Tas attiec galvenokārt uz ES dalībvalstīm, bet joprojām, bet ir arī klauzula, kas attiecina um, šo uh, kodeksu arī uz atkarīgiem teritorijām un trešajām valstīm. 2010. gadā grupa izlēma uzsākt dialogu ar uh, ES dalību valstu kaimiņu valstīm Šveici un Lihtenšteinu, uh, par šiem te principiem kodeksā. Pēc septiņiem dialogu gadiem dalība valstis un Šveice vienojās par vienotu paziņojumu 2014. gada oktobrī. Saskaņā ar šo kopīgo paziņojumu Šveicei ir jāatsakās no pieciem uh, kaitīgiem eh, nodokļu režīmiem un jāatturas ieviest jauni uh, pasākumi, kas varbūt būt tikpat kaitīgi. No otras puses, Šveice ir ievērojusi vienotās uh, Un tad, kad Šveica ievēros tātad šos noteikumus, tad eh, dalība valstis vairs eh, neatiecinās eh, savus noteikumus uz šiem režīmiem. Tātad saskaņoto paziņojumu būtu radīts godīgāk spēles apstākļi visiem um, dalībniekiem un uh, 2016. gada jūnijā Šveices parlaments apstiprināja uh, uzņēmumu nodokļu reformu likumu. Šis likums uh, atceltu šos piecus skaitīgos nodokļu režīmus, bet referendumā, kas notika 2017. gada 12. februārī, Šveices tauta uh, noraidīja šo nodokļu reformu, līdz ar to um, šies viss likums eh, bija jāaizstāja ar jaunu priekšlikumu. Divpusējos kontaktos pēc referenduma Šveices iestādes ir apņēmušās iekļaut šo piecu režīmu atcelšanu jaunajā likumdošanā. Uh, Rīcības kodeksa uh, grupas priekšsēdētājiem tika nosūtīta vēstule apliecinot šo apņemšanos. Pa to laiku Ekofina padomu 2016. gadā izlēma, ka Eiropas Savienība izveidos uh, tādu nodokļu jurisdikciju sārakstu, kas nesadarbojas. Rīcības kodeksa grupai tika dots uzdevums veikt uh, skrīningu un novērtējumu uh, attiecībā uz uh, e, 92 e, trešo valstu jurisdikcijām. Šveice bija viena no šiem jurisdikcijām un tāpēc tika iekļauta šajā te pasākumā. Un tomēr uh, Tā kā Šveice jau bija apņēmusies kopīgajā paziņojumā atcelt šos piecus režīmus, Šveicei uh, otro reizi netika prasīts šo apņemšanos apliecināt, un tāpēc Ekofin uh, padome iegrupēja Šveici to jurisdikciju sarakstā, kas ir uzņēmušās ap attiecīgas um, saistības, tā sauktais otrais pielikums ir šis saraksts, un šīs valstis tad vairs nebūtu eh, to valstu sarakstā, kas nedarbojas. Uh, ja, protams, ar nosacījumu, ka tiek eh, pildītas saistības. 2017. gadā Šveices valdība prezentēja jaunu eh, priekšlikumu parlamentam, kam būs tāds pats rezultāts, kā um, iepriekšējiem attiecībā uz piecu kaitīgo režīmu atcelšanu. Izskatās, ka Šveices parlaments ir pieņēmis šo likumu, tas notika 28. septembrī pagājuši piekdien. Tagadējā situācija ir tāda, ka uh, Komisija uztur ciešus kontaktus ar Šveices administrāciju, un mēs eh, sagaidām, ka pienācīgā laikā mūs formāli informēs par jauno likumdošanu, un ka mēs saņemsim visu eh, detalizēto informāciju, lai to varētu izpētīt. Komisija eh, rīcības kodeksa grupai sniegšu šādu informāciju, lai tā varētu pieņemt uh, lēmumu balstoties uz saņemto informāciju, vai Šveice ir pildījusi savas saistības un var uh, netikt iekļauta šajā sarakstā ar uh, jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much. Lielas paldies, un paldies jums arī par to, ka ievērojāt noteikto laiku, kaut gan šķiet, ka ir problēma ar chronometru, tāpēc mums ir jāpaļaujas uz citām ierīcēm. Tagad Elmar kungs lūdzu. Uh, thank you very much that you invited me to. Liels paldies, ka uzaicināt mani uz šo uzklausīšanu. Es vēlos paust pāris paziņojums, par kuriem neesmu lepns, taču uzskatu, ka paudīšu patiesību. Vai jums ir pieejama PowerPoint prezentācija? Vēlos pieminēt šos aspektus, kurus pieminēju ievaddaļā. Sākumā ziņošana par noziegumiem Šveicē ir noziegums. Šveicei nav trauksmes cēlāju aizsardzības likuma privātu sektorā. Šie trauksmes cēlāji Šveicē saskars ar sociālo, finansiālo un profesionālo nāvi. Es pazīstu daudzus šādus gadījumus. Pat vēl nesen šādi trau, šādas personas tika atzīts par vainīgiem dažādu iemeslu dēļ, un kādēļ tas notiek tā? Tādēļ, ka mums ir daudzas lielas rūpniecības nozars Šveicē, kur jūs redzat šajā slaidā, un es vēlos pieminēt tā dēvētos Šveices maksājumu centrus. Tā ir tāda nozara, kas ir izveidota Cīrihas pavalstī, lai varētu nodrošināt maksājumus ar Šveici un izvairītos no tās informācijas, kas ir jānodrošina, kad tiek veikti maksājumi izmantojot SWIFT sistēmu. Jo SWIFT sistēma ir paredzēta šādiem nolūkiem. Otrs novērojums, ko esmu veicis, ir tāds, ka bijušie Šveices armijas bunkeri tiek izmantoti, lai glabātu nefinanciālos aktīvus. Mēs zinām, ka plaukst biznesa ar mākslas darbu, tirzniecību, ka tiek izīrētas telpas, vietas šajos bunkuros, ko īsteno augsta ranga privāta personas. Un kādā veidā Šveice aizsargā savas galvenās nozars un to pārstāvjus. Šeit vēlos jums pastādīt par šo metodoloģiju. Principā notiek sistēmiska izmeklēšanu izbeigšana. To parasti dara prokuratūra. Mums ir bijuši izmeklēšana attiecībā uz UBS, Osbolda kungu, uh, kurš bija izpildirektors, un šī izmeklēšana tika noraidīta. Dažas pat nemaz netika uzsāktas. Šveicē tiek uh, noslēgti netīri darījumi, lai noslēgtu izmeklēšanas, piemēram, Ženēvā HSPC lieta, kur Ženēvas banka tika izmeklēta saistībā ar nevis piedalīšanos naudas nodokļu nemaksāšanā, bet gan naudas atmazgāšanā. Un, prosaka, un prokuratūra noslēdz vienošanos ar banku, tika samaksāti 40 miljoni Šveices franku. Tātad jūs redzat, kādā veidā var izbeigt šādas lietas Šveicē. Tad pastāv arī ļoti maigi sodi attiecībā uz vainīgajiem šajās galvenajās nozarēs. Šeit arī vēlos minēt Ženēvas aktīvu turētāju, pārvaldnieku, kurām tika piespriests sots. Viņš centās slēpt uh, līdzekļu patiesos avotus, īpašniekus un viņš saņēma trīs mēnešu nosacīto sodu un beigās samaksāja tikai tūkstotu šveices franku, kas nosedza tiesas izdevumus. Privātajā sektorā neeksistē trauksmes ziņotāja aizsardzība, tam ir arī savs iemesls, kaut gan tāda aizsardzība paredzēja izveidot 2003. gadā un visu laiku notiek kavēšanās, un vēl joprojām šāda aizsardzība nav izveidota. Nākamais punkts ir uh, dažādās sankcijas pret trauksmes cēlājiem, kas, manuprāt, ir ekstrēmas. Trauksmes cēlāji saskarsies ar sociālo, finansiālo, profesionālo nāvi Šveicē. Vēlos jums pastāstīt par lietu Elmers pret Svei... Šveices banku noslēpumu. 2005. gadā Cīrihes kantonā nodokļu institūcija nolēma, ka dati, kas tika apkopot un iegūti manās mājās, ka ar tiem nevar iepazīties nodokļu institūcijas Šveicē. Un iemesls tam, ko viņi man pateica, bija tāds, ka ir ļoti neierasti atrast Šveices mājas izmeklēšanā Kaimanas bankas datus. Esmu nu, iesniedzis vairākas sūdzības saistībā ar Šveices klientiem Šveicē, jo es esmu aktīvis, taču visas sūdzības tika noraidītas ar pamatojumu, ka es nebiju cietušais šajos gadījumos. Tika pilnībā ignorēti dati no Šveicas prokuratūras iestāžu puses, taču tika izmantoti citās valstīs, kā ASV, Vācijā un citviet. Federālā prokuratūra. Es uzskatīju, ka man jāvēršās 2009. gadā pēc Wikileaks pie šīs iestādes. Un apvienotās karalistas eh, laikraksts Guardian publicēja attiecīgu rakstu par Meksikas narkotiku tirgoņiem, Bin Ladena darījumiem un Es arī nodrošināju šeit attiecīgus datus, un Šveices federālā prokuratūra desmit dienu laikā man atbildēja, ka ar šiem gadījumiem nav nekādas sasaistes ar Šveici, un atbilde bija tikai četras rindiņas gara. Šī banka ar mani nesarunāja, es biju iesniegts piecas lapuses garu skaidrojumu, kādēļ šeit pastāv sasaiste, un eh, prokuratūra šo desmitdienu laikā atzina, ka nav šāda sasaistes. Patiesībā esmu sazinājies ar gadījumiem, kur tika piemērot arī klājiem mēli. Tas attiecas uz maniem darbība saistībā ar Kaimanu salām. Informācija netika iekļauta tiesas dokumentos, tāpat arī ESTV kas uh, veic izmeklēšanas. Manā gadījumā man paziņoja, ka nevēlas neko publicēt šajā gadījumā. Tā tad netika īstenot nekāda izmeklēšana pret Julius Bēru. Priekšsēdājs pārtrauc runātāju. Es atvainojos, mums ir uh, jums mazliet uh, jāpātrina savu uzstāšanās, jo palikuši jau norunāts 8 minūtes. Vēl es gribētu pastāstīt par uh, tiem iemesliem, kādēļ tiek izmantot offshore darījumi. Ar, tas saistās ar trusta fondiem. Ja, piemēram, tāds atrodas Denverā, tad Denveras investīcija pārvaldnieks nekad nesaskarsies ar lietas ierosināšanu pret viņu Šeit vēlos arī pieminēt telekomunikāciju gadījumus ar Bermudu salām, kur tiek izmantots kabeļu un bezvadu tehnoloģijas, kad tiek pārraidīti telefonu zvani no Šveices, lai radītu iespaidu, ka darījumi notiek Bermudu salās. Un tagad vēlos pievērsties Šveices nodokļu reformām. Mēs runājam par režīmiem, kas ir jāceļ, Taču, manuprāt, ir paredzēti jauni alternatīvu pasākumu tā devētā patentu, kaste patentboks, kantonu iniciatīvas, kur tiek izmantots kapitāls un pašu nodokļi, kur kantoni paši var noteikt eh, dažādas noteikumus, samazinot nodokļus savos kantonos, un tas ir ļoti būtiski, jo šajā slaidā jūs varat iepazīties ar informāciju, kur sagatavoja Bīls kantona finanšu ministrs Šeit jūs redzat, ka uzņēmuma likmes samazinās, piemēram, Ženēvā uzņēmumam bija jāmaksā 24%, tagad tie ir 14%, un Ženēva ir finanšu centrs, ka arī tirzniecības centrs, tāpat arī Bāzele. Un patiesībā notiek tā, ka procentu likmes tiek, nodokļu likmes tiek samazināts līdz tādam līmenim, kas var piesaistīt un uzturēt šos uzņēmumus, par kuriem OECD vēlas, lai tiktu piemērot godīgi nodokļi. Šajā slaidā jūs redzat šīs sankcijas, ar kurām saskārās mana ģimene un es. Man bija Esmu piedzīvojis eh, reputācijas eh, zaudējumus, tikko apzīmēts par zagli, teroristu un tā tālāk. Esmu cīnījies tiesā vairāk kārt pret uh, avīzi, kas rakstīja par mani šādā veidā. Man uh, tika piespriests arī izolācijas ieslodzījums, es ciešu no posttraumatiskās stresa sindroma, mana meita centās veikt pašnāvību. Uh, saistībā ar visu šo tiesvedību, un arī mans uh, brālis cieš no šīs lietas. Mans brālis strādā policijās, ar viņu vairs nedrīkstēja sarunāties, jo viņam apgalvoja, ka tas apdraud viņa amatu, jo viņš ir vienkārši mans brālis un tā tālāk un tā joprojām, un šīs sankcijas vēl joprojām. Uh, turpinās pret mani un citiem trauksmes cēlājiem. Tas, ko es vēlos pavēstīt, ir tas, ka es vēl joprojām esmu aktīvs, aktīvists, vēl cīnos, nebaidos un ceru, ka 10. oktobrī varēšu izteikties Šveices federālajā tiesā par Šveices banku noslēpumu. Tas vairs nav jautājums un gadījums par mani, bet par Šveices banku noslēpumu glabāšanu. Lielas paldies, Elmer kungs. Tagad vārds Franka kungam. Okay, maybe I'm starting before. Es, kā jau paskaidroju, neesmu šveicietis, bet vācietis. Un esmu ieradies no ASV Šveicē, un pēc tam es esmu strādājis un uh, ļoti tā uz mērķi orientēts un ļoti tā pratiskā, un tu esi redzējis arī, arī manā prezentācijā šeit. Mēs šeit runāsim par notiekošajām sarunām un par divpusējiem nolīkumiem ar Šveici un arī par to, kas notiks sakarā ar Brexit, kas notiks 2019. gada martā, jo šeit arī runa par tādu roziņu izlasīšanu. Uh, Un uh, tas pats attiecas arī uz uh, šo apdraudošo nodokļu sistēmu, ko es jau kritizēju jau gadiem ilgi. Un uh, arī šis sarunas ir sasniegušas tādu stadiju, kad, jā, viņi vēlas rīkot referendumus jautāt cilvēkam, tas, protams, prasa arī laiku. Un uh, Šveicē pamato to, kā cilvēkiem par to pašiem reizēm iedzīvotājiem. Un uh, Šveicēji Viņi vēlas eh, visu, kas eh, nāk viņiem par labu, un eh, Šveice vienmēr ir izvirzījis kaut kādus solījumus, un, un kas ar tiem pēc tam notiek? Atcerieties, piemēram, par UEPS, par šo noliekumu, UBS, DPA, un Šveica apsolīja kaut ko tādu kā baltās naudas politiku, white money policy. Uh, Tas bija 2012. gadā, un kad mēs šeit runājam arī par FATKA vai OECD un informācijas apmaiņu un par eh, Šveices banka noslēpumu beigām, mēs eh, redzam, ka tas notiek un, eh, un labuma saņēmējs tas, to pārcēl uz citu jurisdikciju un tādēļ tas šķiet nav uz šī slaida, ko pašlaik redzam uz ekrāna. Jūs uh, uzreiz var tādā gadījumā kļūt no ASV pilsoņa par uh, Bahamu pilsoni, un viņi faktiski smejas par to visu. Un, uh, tā ka informācija uh, tiek pilnīgi tā pārvirzīta, un uh, būtībā nekas nenotiek saistībā ar uh, nodokļu taisnīguma tīklu. Šveicē šeit ir jautājums par finanšu nodokli. Tajā pašā laikā uh, Šveice būtībā ir lielākais offshore zona visā pasaulē, kas bija arī pana komitejā attiecībā uz Šveici. Šveice ir būtībā šo e, nodokļu oāžu centrs un e, ļoti kaitīga noslēpumu sistēma. Un, e, protams, ka ļoti daudz, kas ir iesaistīts starptautiskās organizācijas SAO un uh, ir sastādījis jau ziņojumus par Šveici Šeit ir runa arī par individuālu informācijas sniegšanu. Šveicē ir steidzami jādara daudz kas vairāk, lai aizsargātu trauksmes cēlājus. To saka arī SAO juristi, un šeit ir jāuzliek arī sodi un viss, kas iesaistīti naudas atmaskāšanas biznesā. Un eh, šie advokāti, viņi nesastopas ne ar kādu kriminālu vajāšanu un var darīt, ko grib. Tātad eh, viss, ko viņi tiek eh, apgalvo, viss tiek pieņēmts par patiesību, un to saka arī šāds konstatējums ir veikusi arī SAU. Un šeit jūs varat šajā attēlā redzēt šo automātiskos informācijas apmaiņu par eh, labumu saņēmēju par to patiesiem īpašniekiem. Šajā slaidā jūs redzat uh, Eh, jā, nogaliniet eh, vēstnesēju, vēstnieku. Šeit par eh, tiem, kas kritizē šo noslēpumu sistēmu, kas ir Šveicē, un tie piedzīvo arī spiedienu no politikas jomas un no tieslietu sistēmas. Piemēram, 2016. gadā šveicieši balsoja par to, kā jāmaina ir Šveicis izlūka dienesta darbinieku darbība. Un eh, šeit bija runa par to, kā visā pasaulē eh, tiek saņemta informācija par eh, Šveicis gadiem. Mums bija, piemēram, arī gadījums Vācijā, kurā bija iesaistīta arī finanšu ministrija. Un visā tie iesaistījās arī Vācijas parlaments Bundestag tad tie gadiem, kas attiecas gan uz Šveici, gan arī uz visu pasauli, un um, jūs, uh, protams, ka šeit ir iesaistīta arī žurnālistika, tā kā trauksmes cēlāji, tas uh, skar arī iestādes Eiropas Savienībā par patieso uzņēmuma īpašnieku reģistru un eh, Vācijas eh, ziņojums par nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju. Tur bija informācija arī par no Šveices iesaistītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Jūs redzat, ka eh, arī Eiropas ka komisija ir kaut ko darījusi. Es ceru, ka tiks darīts ar kaut kas, lai tiktu aizsargātas gan iestādes, kas ziņo, gan arī atsevišķas personas, kas uh, sniedz informāciju, kas ir tipiski eh, šeit eh, Eiropas Savienības dalība valstis eh, sadarbībā ar Šveices tiesu iestādēm. Sadarbībā šī judikatūra tiek pārcēlta uz citām valstīm, un tam ir, tas ir jāapstāda. Mums ir jāizmanto ASV modelis, kad Obama teica, ka viņš nevēlas atzīst, atzīt tādas, tādas tiesas spriedumus, kas uh, tika pārcēlta uz citām jurisdikcijām. Tas ir svarīgs ASV eh, jautājumos, un tur ir ļoti daudz arī apmelošanas eh, kampaņu, un eh, tas viss ir jāapstādina. Vēl viena cita lieta, es domāju, kas ir ļoti svarīga. Ja, eh, protams, ka jūs gribat noslēpt eh, eh, noziegumu, tad ir ir, protams, ka jāmēģina novērst preventīva izmeklēšana un paša regulēšanas organizācijas, kas ir. Tas kas notiek ar mani, tas notiek arī ar mani. Viņi, protams, ka šīs eh, federācijas aizsargā savus locekļus ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Pat tad, ja šīs eh, pašregulācijas organizācijas eh, darbojas, tas viss var novest pie darbību, kas ir vēsta pret informētāju. Tas nozīmē, ka nav uzticības starp uzraudzības iestādēm un ziņojošajām iestādēm. Tas noved pie tā, ka uzraudzība, protams, neeksistēšo uz, uzraudzība, tas uh, attiecas arī uz tādām, tādiem uzņēmumiem kā kriptovalūtu kompānijas, tāpat arī pasaules virtuālā uh, valūtu iestāde. Arī Bundesrāts uh, uh, bija arī, viņi uzlauguši izmeklētāju, un šeit runa ir arī par uh, kriptovalūtām, par ASV IRS, piemēram, un, lai to visu darbinātu, nemaz nu, nav nepieciešams bankas konts. Un nav nekāds brīnums līdz ar to, ka Šveica tieši to arī izmanto šīs jaunās tehnoloģijas, lai nelegālo naudu varētu izmantot. Izmanto arī citus līdzekļus, lai to visu apkopotu. Es gribētu ieteikt, ka ņemot vērā nēsušo progresu šajā skaitīgajās eh, nodokļu nemaksāšanas eh, praksēs, eh, ir jāizmanto iespējami līdzekļi, piemēram, uzraudzības saraksti vai mānie saraksti ar tām, dalības, ar tām valstīm, kuras nesadarbojas. Un šeit ir jāraukās arī uz strateģiskajām aizsardzības iespējām, lai cīnītos pret naudas apmazgāšanu Eiropas Savienībai ir jāspēlē, protams, ļoti liela loma. Citādi pēc 10-20 gadiem arī vēl nebūs nekādu rezultātu. Jā, atcerieties par šo principu, ka nevar ēst uh, torti un to vienlaikus arī paturēt. Paldies, Franka kungs, paldies visiem runātājiem. Jā, mēs sāksim diskusijas. Mums nav vairāk kā 30 minūtes laika un četras minūtes būs katram viena minūte būs jautājumam un uh, trīs minūtes uh, atbildē. Un no tautas partijas uh, līdz referentam būs iespējas teikties. Uh, Paldies. Paldies arī mūsu viesiem, ka viņi ir ieradušies. Es gribētu uzdot jautājumu um, komisijai. Es biju uz Šveici no pana komitejas. Es ļoti labi zinu, kāda tur ir situācija. Atceros arī, ko mēs tur atklājām, bet arī finanšu palīdzības darba grupas rezultāti parāda, ka situācija nav laba. Kopumā sakot, es domāju, ka sankcijas uh, ir uh, pārāk uh, vājas, uh, neaturno uh, šīs rīcības un uh, izskatās, ka Ir arī eh, pārāk maz eh, ziņojumu par eh, um, um, tātad pārkāpumiem un uh, patiesībā netiek pietiekam daudz izmeklēts, un es gribētu pajautāt komisijai, kāds ir komisijas nodu viedoklis, vai situācija uzlabojas, vai tā saglabājas iepriekšējā stāvoklī. Un pārfrāzējot to, ko Frenka kungs tikko teica, kādai būtu jābūt Šveices pozīcijai attiecībā uh, uz um, tātad šo te mm, sārakstu attiecībā uz naudas atmaskāšanu. Un otrs jautājums. Mēs nesen bijām ASV un dzirdējām, ka ASV iestādes ir ļoti apmierinātas ar šo Šveices banku programmu. Izskatās, ka vismaz tās tic, ka Šveices bankas dara pietiekami um, attiecībā uz ASV nodokļu iestādēm un uh, ASV nodokļu maksātājiem. Uh, Eh, kāds jūsuprāt ir sadarbības līmenis starp Šveices bankām un Eiropas iestādēm, salīdzinot ar Šveices banku sadarbību ar ASV iestādēm? Paldies! Eh, Kišel kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Paldies, Nidermājer kungs, par jautājumu. Man bail, ka tikai daļēji varu atbildēt uh, uz šo jautājumu, jo man ir uh, jāatgādina, ka uh, Es šeit pārstāvu uh, nodokļu iestāžu uh, darbu grupu, un es nevaru uh, komentēt par naudas atmaskāšanas aspektiem, ko jūs minējāt, un šo te sadarbību. Ko es varu pateikt attiecībā uz uh, informācijas apmaiņu uh, par finanšu kontiem, to es arī teicu savā īsajā prezentācijā. Pārskatītais protokols um, tika um, noslēgts 2014. gadā, tas ir stājies spēkā, un pirmā informācijas apmaiņa notika pagājušo mēnesi. Tātad sistēma darbojas kā tāda, un tomēr nevar jums šeit un tagad pateikt, uh, cik uh, augstas kvalitātes tā ir, vai ir vērts to darīt, vai ir pietiekami daudz informācijas, jo mums ir jāanalizē pēc būtības šī iegūtā informācija apmaiņas uh, procesā, bet tā mums nav bijis laika, tāpēc nevar jums sniegt šādu saturīgu, uh, saturisku atbildi par informācijas apmaiņu. Jā. Yeah. Vai jūs jautājat par pelēko sarakstu vai nē? Nesmu drošs. Jā, tātad eh, tas ir eh, līdzīgi atbildams jautājums. Šeit varu eh, teikt, ka esmu kompetents, bet nevaru jums sniegt galīgo atbildi ļoti vienkārša iemesla dēļ, jo taksu, tātad nodokļu reformas likums tika pieņemts tikai pagājušajā nedēļā Un uh, rīcības kodeksa grupā ir tāds princips, ka netiek vērtēti likuma projekti. Tātad mums tagad ir jānogaida, uh, kad Šveices iestādes informēs par, uh, mūs par uh, pieņemto likumu. Kāpēc mēs uh, nevērtējam likuma projektus? Diviem eslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir. Uh, Um, valsts, trešās valsts ziņā suverēni izstrādāt savu likumdošanu. Tātad ne uh, rīcības kodeks grupai, ne komisijai nav tiesības iejaukties šajā procesā. Un otrkārt, jūs uh, labāk kā es uh, zināsiet, ka likumi, eh, teksti tiek bieži vien mainīti pēdējā brīdī politisku apsvaram dēļ, un tāpēc nav jēgas izvērtēt likumu projektus, šādus tekstus, un tieši tāpēc rīcība kodeksa grupa izvērtē tikai pieņemtus likumus. Un eh, žēl, ka jāgaida, bet tā nu tas ir, mums ir jānogaida, eh, kad saņemsim šo te galīgo informācijas veidlapu no mūsu šveicas kolēģiem. Paldies! Sociāldemokrāta līdzreferents, lūdzu. Jā, paldies eh, komisijai īsi. Jūs neko nevarat pateikt par informācijas kvalitāti, ko saņemsiet no Šveices eh, apmaiņas procesā, bet tad, kad eh, varēsiet, lūdzu informējiet mūs par to. Un tad, kad mums mm, bija um, mm, no viedokļa, tātad informācijas apmaiņas nolīgums ar Šveices, attiecībā bija atbildīgais par šo jautājumu. Uh, Tātad kā var apiet šo pienākumu sniegt apmaiņas procesā finanšu informāciju? Jūs tam nedaudz tā kā pieskārāties, jo viņi to varētu to darīt. Šī analīze arī būtu svarīgi veikt Eiropas Savienībai, jo viņi varbūt nepārkāps nolīguma burtu, bet varbūt gāru. Un tad par trauksmes cēlāju aizsardzību. Jūs sniedzāt ļoti uh, Uh, labu pamatojumu, kāpēc mums būtu jāaizsargā vairāk uh, trauksmes cēlāji. Es gribētu pajautāt, ko mēs varam darīt, vai mēs kaut ko varam iekļaut nolīgumā, kas mums ir ar Šveici, piemēram, ka būs kaut kāda minimālie aizsardzības standarti um, trauksmes cēlājiem arī privātajā sektorā, kad ir runa par juridisko aizsardzību, anonimitātu un citām lietām. Uh, Vai jūsuprāt ir iespējams izstrādāt kaut kādus startautiskus standārtus, lai aizsargātu um, trauksmes cēlājs? Nesen ar Dānske banka bija šī lieta Dānijā, un uh, apvienotās karalists pilsonis Vilkinson kungs uh, nāca klajā ar informāciju, un viņš tagad uh, riskē ar savu brīvību, viņš apdraud arī savu ģimeni, jo atklāja šo informāciju, viņš arī bija ļoti dusmīgs, jo viņa anonimitāte tika pārkāpta, visdrīzāk jau banka pati to izdarīja. Un ir tādas lietas, tātad, kas var uh, smagi ietekmēt uh, trauksmes cēlāju dzīvi. Tātad, ko mēs no Eiropas Savienības puses varētu darīt ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārēji, lai aizsargātu un nodrošinātu labāku aizsardzību trauksmes cēlājiem. Jā. Yeah. Jā, ko um, Eiropas Savienība varētu darīt? Manuprāt, tas ir diezgan vienkāršs uzdevums. Es nesen biju Sērbijā un uzzināju par Sērbijas uh, trauksmes cēlāju likumu, kā tas tika veidots un strukturēts. Un pārtiesībā, manuprāt, ir vienkārši kopēšanas uh, jautājums. Sērbijā viņi ir apmācījuši prokurorus, tiesnešus, uh, kas strādā ar trauksmes cēlājiem, balstoties uz šo likumu, un viņi ļoti veiksmīgi ir strādājuši, un es varu jums pateikt, ka attiecībā uz šīm 30 lietām, ko viņi mums parādīja, 27 gadījumos tiesas jau uh, no otrās vai trešās dienas uh, lēma, lēma tātad par uh, trauksmes cēlāju aizsardzību pēc uh, ziņošanas dienas. Tātad šis likums jau ir, tas ir spēkā, varu tikai ieteikt uh, to aplūkot varbūt to nokupēt. ASV Stīvens Koens arī ir strādājis pie šī e, likuma, tad, tad tas ir ļoti uh, augsta uh, standarta likums. Thank you very much, uh, Commission. Ļoti paldies, liels paldies. Jā, komisija, jūs teicāt, ka jūs analizēsiet informācijas kvalitāti, ko saņemsiet no Šveices. Uh, Un es arī gribēju pajautāt jums, vai jūs varēsiet būt droši, ka viņi neapiet pienākumu sniegt finanšu informāciju apmaiņas uh, kontekstā, kas uh, Eiropas Savienība varētu būt noderīga, jo tas ir tas, ko mēs dzirdējam, ka viņi to dara, veidojot jaunas schēmas. Tātad tas bija jautājums komisijai, vai jūs mums nosūtīsiet šo analīzi. Jā, es atvainojos, es uh, to sapratu kā komentāru. Uh, bet es tagad, protams, pieņemšu zināšanai, bet tehniski jums jāzina, ka informācijas apmaiņa eh, notiek starp atbildīgajām dalībvalstu iestādēm. Tātad vienas eh, valsts banka, tālāk nodokļu iestādēm, tātad komisija eh, nesaņem šīs tehniskās detaļas. Uh, kopā ar dalībvalstīm, tad, kad e, informācija ir saņemta, mēs veicam tādu uh, vispārēju uh, analīzi, proti vai nav kaut kāda iztrūkuma šajā informācijā, un kad to izdarīsim, tad, protams, jūs informēšu. Un uh, par abiem aspektiem tātad par šo informācijas kvalitāti un par to, vai netiek apiets pienākums sliegt informāciju. Elmerkungs, jā, ļoti īsi. Uh, par šo informācijas apmaiņu automātisko. Es esmu uh, praktiķis uh, un informācijas apmaiņa darbojas tikai tad, ja klients ir atvērs kontu uz savu vārdu. Tad to var zināt, bet ja ir uzņēmums, kur jūs uh, lietojat pārstāvjus, vai, piemēram, izpildu direktorus, eh, eh, kas varbūt arī uzņēmums, kompānija, kam ir 20 eh, tūkstoši līdzekļu, un aiz šī cilvēka tad nekas neslēpjas. Tātad no šī viedokļa automātiskā informācijas apmaiņa ir pirmais solis, bet tas uh, attieksies tikai uz vienkāršiem cilvēkiem. Viņi arī samaksās. Lielie spēlētāji jau ir izveidojuši pietiekami izsmalcinātas struktūras, jau daudzus gadus viņiem ir bijis laiks to darīt, lai noslēptu šo te gala saņēmēju. Mikrofons, diemžēl, nav dzirdams. Jā, esmu redzējis fiziskus dokumentus, papīrus, uh, kur parādās, ka Šveices e, banka atmazgāja naudu atmazgātai e, identitātei. Tātad, ja jūs e, gribat, kā ASV pilsonis to darīt, jūs nosūtat naudu uz Hongkongu caur, caur trim uzņēmumiem, un pēc tam um, nekādi nevar atrast šo te galsaņēmēju atšķirība no parastu uzņēmumu, um, uzņēmumu ir tas, ka jūs maksājat 300% eh, eh, uh, um, tātad trīsreiz vairāk eh, par šo pakalpojumu, bet šie uzņēmumi zina, ko viņi dara, un tas ir milzīgs bizness. Protams, šeit mēs nerunājam par um, desmit, tātad par simts tūkstošiem miljonu un, un vairāk. Un to mēs arī darījām Bundestāgā 2017. gada aprīlī, tika um, izmainīts um, naudas atmaskāšanas apkarošanas likums, un tad tika teikts, ka eh, ziņojošajām iestādēm uh, ir ļoti uh, grūti uh, jo tad viņu vārdi parādās uh, tiesas procesā, un tagad sistēma, sistēma ir mainīta, un tas viss ir kondicionāli, ko, konfidenciāli, un tas ir pirmais solis, lai atbalstītu Mm, trauksmes cēlāju, jo tad eh, cilvēki var ziņot par aizdomām par naudas atmaskāšanu. Paldies! Yes, this is all very interesting and uh, Jā, tas tiešām ir ļoti interesanti, un mums vajadzētu rūpīgāk izpētīt šī situācija attiecībā uz Šveici un Eiropas Savienību, kad runa ir par naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Nu, jāatzīst, esmu ļoti šokēts un pārsteigts par šo informāciju, ko es saņēmu. Kā Šveice ir apgājusi noteiktos uh, vienošanās normas, kas ir panākta Eiropas Savienības. Katrā gadījumā daudz rūpīgāk jāizpēta šī lieta. Taču atgriežoties ātri pie uzdotajiem jautājumiem, mēs nesen apmeklējām Latviju, Un tas ir saistīts ar ABLV bankas skandālu. Un Latvija ir pazīstama, ka milzīgas naudas summas tika pārvestas uz nerezidentiem Latvijas banku sektorā, un šī nauda tad tika atkal tālāk pārvest uz gali punktu, jo Latvija nebija gala punkts. Un cauri šīm divām, trim ne Eiropas Savienības jurisdikcijām, starp tām bija arī Šveice. Uh, lielas summas no Krievijas federācijas un citām valstīm tika pārsūtītas cauri Latvijas banku sistēmai, izmantojot ļoti tādu nestriktu uzraudzības sistēmu un tālāk nonāca Šveicē. Un gribēju dzirdēt, vai tas tiešām tā ir taisnība, vai jums ir kaut kādas aplēses par šo pārvesto naudas līdzekļu apjomiem. Un tad otrs jautājums par likumdošanas pakotni saistībā ar digitālo uzņēmumu nodokļiem. Viens no priekšlikumiem ir uzlikt uh, īstermiņa nodokļu pasākumus, lai kaut kādā veidā regulētu šos digitālos uzņēmumus, kamēr netiek panākts galīgais rezultāts. Gribētu uzdot jautājumu Eiropas Savienībai šajā sakarā. Kādā veidā Šveices valdība reaģētu šajā sakarībā un kādu lomu tas spēlētu OECD fórumā, vai tiek atbalstīta šī ideja vai nē. Paldies! Tātad, kurš vēlētos atbildēt uz pirmo jautājumu? Labi, lūdzu, Elmar kungs par šo apmēru naudas atmaskāšanas gadījumā. Ir tikai pāris uh, norāžu pieejamas, taču privātu banku biznesa uh, Šveicē lielajām bankām ir ļoti plaukstošs. Jūs varat pieņemt, ka šeit ir ļoti daudz, ie, ieplūst daudz naudas līdzekļu. Nu, vairāk neko nevar pateikt, taču ir zināmas pazīmes ka Šveicē šajā jomā klājas ļoti labi banku sektorā. Es runāju par lielajām bankām, nevis mazajām. Un vai jums ir kāds viedoklis par valdības viedokli attiecībā uz digitālo uzņēmumu nodokļiem? Komisijas pārstāvs varbūt. Es jā, neesmu eksperts par šo aspektiem, bet varu pastāstīt tikai no privātās pieredzes to, ka Šveice OECD sarunās runā par pienāci ļoti uzmanīgu pieeju, ka viss ir ļoti uzmanīgi jāizanalizē, jādefinē. Ir pārtraukts runātājs no zāles. Uh, tas arī viss, ko es zinu. Jā, paldies, lūdzu. Franka kungs, es jau skaidroju, ka šīs komitās iestādes Šveicē nedarbojas. Nav paredzēts, ka tās darbotos tā ka mēs uh, vēršamies pie kompetentām iestādēm. Tā informācija, ko jūs saņemat, uz to nevar paļauties. Jums vajadzētu būt tiešai piekļuvēji, nevis runāt ar kaut kādiem citiem cilvēkiem, kas nodrošina to informāciju. Nu, varbūt man ir jāpasaka kaut kas šajā garā komisijā. Mēs saskaramies ar visiem šīm banku lietām, Danske Bank, IANG un citām bankām. Un tā ir problēma Eiropas Savienībā, par kur runā jau gadiem ilgi. Mēs Eiropas Savienības valsts, ne, pret to rīcība nav tāda kā pret trešām valstīm. Šajos gadījumos vienīgais risinājums būtu tāds, ka komisija šo finanšu, iepšo finanšu darba grupu jāiedarbina un ka mums ir jāizveido kopīgi standārti. Tā ir, tas ir vienīgais risinājums. Paldies, Pēters Sīmankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es tagad mazliet paskaitīju, ka pēc tam, kad septiņi no desmit deputātiem, kas šeit runā vācu valodā, un arī visi eksperti, dzimtā valoda ir vācu valoda, tad es nolēmu, ka runāšu savā dzimtajā vācu valodā, tādēļ versīšos pie Elmēra un Franka kungiem. Pēc tam, pēc tā, ko jūs mums šodien pastāstījāt, jo īpaši šie pēdējie Franka kunga komentāri, kas bija ļoti interesanti, jo principā jūs teicāt, ka visa šīs institūcijas ir izveidotas tieši tādā veidā, lai tās nedarbotos un tieši ar tādu nodomu. Ko tad jūs, balstoties savu ilgadīgo pieredzi, uh, ieteiktu Eiropas Savienībā, kur, kur lai sāk ķerties klāt pie šīs lietas, kur var sākt izveidot tik daudz spiediena, lai kaut ko mainītu, lai tiktu izveidotas darboties spējīgas iestādes. Un tad man jautājums arī komisijas pārstāvim Kišelkungam. Es īsti nesaprotu, kādēļ jūs esat tik uh, piekāpīgi attiecībā pret Šveici. Jūs sakat, ka ir uh, Jā, jāpasa, jāsagaida, kad likums tiks pieņemts, kas pēc tam notiks, pirms mēs kaut kādu nodokļu oāžu sarakstu sagatavojam. Bet mēs atceramies, ka ASV Džērsijas salai. Virģīnijas salām noteica konkrētus termiņus līdz 2018. gada beigām. Kāpēc mēs nerīkojamies līdzīgā saistībā ar Šveici? Mēs jau gadiem ilgi šeit vilcinamies. Un tad otrs jautājums Kāpēc vispār jums ir jānogaida, kamēr kaut kāds likums kaut kad atbildīs mūsu priekšstatiem? Kāpēc jūs neņemat vērā pašreizējo situāciju, nepasakat, ka iekļausiet jūs līdz gada beigām sarakstā, un ja Šveica atkal pieņems tādu likumu, kas būs eh, piemērots, tad jūs atkal izņemsiet Šveici no saraksta. Kādēļ jūs šādi nerīkojaties? Paldies! Vārds Frankungam un tad Kišelkungam. Jā, lai veiktu spiedienu uz Šveici, tad būtu jāpiemēro šis finanšu darba grupas rīcība, darbība, kur Eiropas komisija ir dalībniece, kas varētu izmantot visu pieejamo informāciju, atzītu, ka tā ir um, šī darba grupas 40 plus 9 rekomendācijas klaiš pārkāpums. Vēlos atgādināt, ka arī 2010. gadā es atbalstīju šo darba grupu saistībā ar novērtējumu attiecībā uz Vāciju. Šeit pastāv dažādas iespējas, taču ir jārīkojas, ir jārunā ar cilvēkiem, ir jāparāda par, jānorāda uz trūkumiem, un tad šajā fóruma ietverā Financial Action Task Force ietvaros ir iespējams rīkoties, jo izvērtējums par Šveici vienkārši apgalvo neatbilst, non-compliant un punkts un netiek sagatavot šis saraksts. Kišelkungs lūdzu. Manuprāt, viens no, viena no galvenajām problēmām ir šī sacīkste ar nodokļu likmēm. Tas ar vien vairāk samazinot. Šeit jūs redzat Cīrihas premjerministru avīzē, kurš pirms piecām dienām rakstīja, ka Cīrihas uzņēmumi maksās simtiem miljonu mazāk nodokļu. Pateicoties šīm sacīkstēm ar nodokļiem un ieviestajiem pretpasākumiem, kurus viņi vēlas ieviest. Runāt par šiem pretpasākumiem. Šeit vienmēr ir eh, runa par to, kas ir RNT izmaksas ko šeit var iekļaut. Šeit pastāv liela elastība. Un lielie spēki, kuriem ir iespējas, kuriem būtu jābūt atbildīgajiem, šeit var noteikt skatas vadlīnijas, ko var iekļaut šajos pretpasākumies. Bet jūs taču Eiropas Savienībā zināt, kas ir uh, paredzēts R&D pētniecībai un attīstībai kāda šeit standarta. Manuprāt, es uzskatu, ka Šveice ir jāiekļauj melnajā sarakstā jau šodien. Mums pat vajadzētu pārdomāt par sankcijām, manuprāt. Notika diskusijas par to, kāpēc amerikāņi tik labi sadzīvoja ar Šveici. Patiesībā ir astoņi amerikāņu eksperti, kas veic uzraudzību, kas notiek bankās viņiem ir labākās iespējas. Taču es uzskatu, ka Eiropa var rīkoties līdzīgi. Mēs jau arī nekontrolējam ASV dolārus, tos kontrolē amerikāņi. Lai varētu veikt uh, ASV dolāru maksājumus, ir nepieciešama ASV dolāru konts, tādēļ ASV var um, īstenot lielu spiedienu uz banku. Eiropas Savienībai, ja Šveice neievēro noteikumus, ir jāpārdomā par sankcijām, kas dotos šādā virzienā. Nu, man ir žēl to teikt kā šveicietim, taču tā ir patiesība, un lietām ir jāmainās. Ir ļoti daudzi šveicieši Šveicē, kas domā tāpat kā es, kas nav apmierināti ar pašreizējo situāciju un kas tic Šveicas nākotnē. Komisija lūdzu. Jā, deputāts uh, izteicās vācu valodā, vai drīkst tad arī savu atbildi vācu valodā izteikties? Jā, lieliski. Tātad, deputāta kungs, jūs minējat, kādēļ mēs esam tik piekāpīgi. Nu, es nezinu, ko jūs domājat ar mēs vai jūs, un tādēļ sākumā vēlos uz, noskatrot šo kompetenču sadalījumu. Šajā jomā, kaitīgo nodokļu konkurences jomā, Eiropas Savienībai nav kompetences. Ir jāievēro tā devētājs reglaments biz, uzņēmumu nodokļiem, kura ietveros dalībvalsts savā starpā ir apvienojušās pārbaudīt savstarpēji savus kaitīgos nodokļu režīmus un tos ierobežot, balstoties savstarpējo spiedienu, un komisija vairāk spēlē tādu tehniskas dabas lomu, mēs nodrošinām palīdzību. Tad jautājums, kādēļ tik lēni? Uh, Sīmens kungs uh, jautā, bet jūs taču piedāvājat šo priekšlikumu par uh, sarakstu. Jā, to es tagad vēlos arī paskaidrot, kādēļ tik lēnu. Vienkārši tādēļ, ka Šveice uh, atzina gatavību sadarboties. Saraksts nozīmē, saraksts nosaukums ir tās jurisdikcijas, kas nesadarbojas. Nu, varbūt, ka tā bija problēma, kļūda pieļauta jau šī saraksta izveidošanas sākumā, taču tās jurisdikcijas, kas ir paziņojuši, ka ir gatavs grozīties, tātad pāriet labo pusē, netiek iekļaut šajā sarakstā. Un Šveice 2014. gadā jau paziņoja, es, protams, nevēlos aizstāvēt Šveici, tas nav mans uzdevums, bet principā Šveice 2016. gadā pirmo reizi piekāpās un toreiz šis likums 2017. gada referendumā netika pieņems ne jau negodīgu nodokļu pasākumu dēļ, bet tāpēc, ka sabiedrība ne, piekrita vispārējiem alternatīviem finansēšanas pasākumiem. Nu, tagad jūs varat pats uh, izdomāt, kurš tad šeit ir vainīgais, taču pēc šī neveiksmīgā mēģinājuma, šī referenduma, Šveica atkal paziņoja, ka ir gatava turpināt ievērot sevi solīto un tagad piedāvā jaunu likuma priekšmetu. Nu, likuma dzirnavas eh, Šveicē maļas lēni, nu, tāda ir šī problēma, taču principā Šveice sadarbojas kaut arī lēnām. Runātājs uzdeva jautājumu bez mikrofona. Jā, principā tagad gada beigās reglamenta grupa pieņems lēmumu. Deputāts atkal pārtrauc, kāpēc līdz šim netika izveidot šī grupa. Tādēļ, ka Šveice 2017. gadā paziņoja, ka ir gatava mainīties. Viņi tā brīvprātīgi uzņēmās pienākumu pirms tika piedāvāts šis saraksts. Nu, diemžēl šī kronoloģija ir šāda, taču man šķiet, ka 10. oktobrī pie jums viesosies Lapi Korēlus kundze, kas ir reglamenta grupas priekšsēdētāja, jūs varat viņai uzdot šo pašu jautājumu, jo lēmumu nepieņem komisija. To es vēlreiz skaidri vēlos pateikt. To pieņem reglamenta grupa. Tātad grupas ziņā ir pieņemt lēmumu. Lēmums tiks pieņems nākamgad janvārī. Tādēļ mans padoms ir uzdodiet šo jautājumu Lapi Korēlas kundzei. Es saprotu, protams, jūsu aizskaitinājumu. Paldies! Nākamais runātājs Klīns kungs. Es arī turpināšu runāt vāciski. Pirms 30 gadiem es eh, strādāju Šveicē vairākus gadus, un toreiz Šveices pilsoņi nebūtu nesatraucās, ka banku noslēpums tiek eh, izmantots, lai visāds darījumus veiktu Šveices pilsoņiem un arī ārzemniekiem. Vācijā netā no Šveices robežas eh, viņu filiālēs viņa aicināja vācu pilsoņus naudu pārvietot uz Šveici un eh, konsultēja vācieši, lai tas būtu pēc iespējas izdevīgāk. Un pašā laikā tas drusku ir mainījies, un esmu ļoti šokēts par to, ko šeit dzirdēju no trim ekspertiem, jo es domāju, ka varbūt, ka tas viss vēl nav perfekti, bet nebūtu nav tik ļauni, kā tas tagad tiešām izskatās. Netrīkstam aizmirst vienu lietu. Šāda pārmaiņa ir tāda īsta kultūras maiņa, un tas nenotiek rītus brokas laiku gribētu jums visiem trim pajautāt, kā uz to vajadzētu reaģēt. Šodienas uzklausīšanas visraksts ir uh, attiecības uh, ar Šveici naudas atmazgāšanā un cīņā pret nodokļu nemazgāšanu. Tad divi jautājumu kompleksi par nodokļiem un par naudas atmazgāšanu, kas attiecas uz nodokļiem. Tur būtībā ir jautājums, teikšu, ka nauda tiek uh, pārnest uz nodokļu oāzēm un uh, ir negodīga nodokļa konkurence. Un man jāsaka godīgi, ka vai mēs kā Eiropas Savienība paši esam tik tīrā pozīcijā, ja es paraugos uz Eiropas Savienības uh, valstīm no Kanāla salām līdz Nīderlanda, Luksemburga, te jānosauc Gibraltārs un tā tālāk. Arī mums ir lielas atšķirības starp valstīm. Un uh, Šveica kā decentrāla valsts ir spējīga ar uh, lielu kantonu nodokļa autonomiju. Viņi tomēr ir radījuši tādu vienotu maksāšanas sistēmu, bet mēs 14 gadus uh, mēģinām radīt uh, vienotu uzņēmē darbības nodokļu sistēmu, un droši vien mums tas arī neizdosies radīt šādu vienotu sistēmu. Un, manuprāt, mums ir tiešām neveiksmīga situācija, ja mēs metam akmeni uz viņu pusi, uh, Mums vajadzētu paskatīties, kāda ir mūsu pašu, vai tikai mēs nesagrājam pašu savu stikla pili, kas attiec uz naudas atmazgāšanu. Tur arī neizskatās situācija daudz savādāk. Mēs šeit runājam par naudas atmazgāšanu saistībā ar finanšu sektoru, galvenokārt banku sektoru, bet mēs zinām, ka naudas atmazgāšana ir uh, arī daudzos citās jomās uh, narkotikās, mākslas pārdošanā, nekustamais īpašumos. Un šajā sektorā es domāju par manu valsti Vāciju. Tur ir trīs uh, ciparu miljānu summas, kas eh, pa šiem kanāliem, kur tiek atmazgāta nauda. Un mēs nebūtu nesam kovuši tās liels panākumus, eh, kā to visu kvantificēt, publiskot un pret to cīnīties. Jautājums ir tāds, ko mēs darīsim? Es uzskatu arī, ka mums kaut kas ir jādara. Uh, ka Šveice nevar vienkārši tikt eh, sveikā cauri, bet kas ir tās sviras, ko mēs varam rīkoties? Man šķiet, ka Šveice kopā, ekonomiski raugoties, ir ļoti atkarīga no Eiropas Savienības. Tā atrodas iekšpusē, kontinenta iekšienē un eh, atsevišķi, un viņi nevar veidot uh, labas e- es, Eiropas Savienības attiecības uh, vien pati tā atsevišķi, un tādēļ ir šie divpusējie līgumi, un tos mēs varam izmantot kā svīras, un mums vajadzētu pateikt, ja līdz tam un tam nebūs eh, panāks uzlabojums, tad mēs uh, šos preferenciālos līgumus, kas ir noslēgti ar Šveici, mēs tos pārtrauksim. Manuprāt, vispārējais nedarbosies. Vienkārši aicināt un teikt, jau ierakstīsim sarakstu, un pēc tam atkal izņemsim no saraksta. Manuprāt, tas ir par maz. Uh, mums ir eh, jāizmanto sviras tā, kā ASV to darīja par banku noslēpumu jautājumu. Tas, kas attiec uz ASV, manuprāt, eh, tas eh, relatīvi labi nostrādāja. Jautājums ir tāds, vai divpusēja līgumi un vairāk nekā simts tādi ir, ir līdzeklis, lai izdarītu spiedienu pēc moto, ja jūs nesadarbosieties un nemainīsieties, tad mēs pārtrauksim šos līgumus. lai izdarītu spiedienu, tas ir viens ceļš, bet es domāju, ka ir vajadzīga tāda kā nu, tādas vadlīnijas. Tas varētu būt tāds, ka uzņēmuma peļņā ir, tās ir jāuzliek, jāpliek ar nodokļiem 20%. Tas, kas ir no 20 vai 15, bet kas ir zemāk, tas ir definējams kā apdraudoša, kaitīga nodokļu taksācija. Un ja jūs dosiet šādas vadlīnijas, to varētu izmantot kā tādu metodi, lai parādītu, ko jūs gaidāt. Un ja ir zem 20%, 5 līdz 6%, tad var sākt rīkoties. Jūs nekad negūsiet panākumus uh, ieviešot Eiropas Savienības, e, Eiropas Savienības dalībvalstis pastāvēt uz savu suverenitāti nodokļu jautājumus. Tur nekāda iespēja nav paredzamā nākotnē ieviest kopīgu, vienādu nodokļu likmi uzņēmumiem 27. Eiropas Savienības dalībvalstis. Tas pilnīgi nebūs iespējams. Mums tas ir jāpieņem. Apple nemaksāja pietiekami daudz e, nodokļus īrijā, un viņi pārlika uz Jēsijas salām. Tur ir viens procents uz ienā, ieņēmumu nodokļi ir. Mēs Eiropas Savienības iekšienē, mēs eh, nemaz neesam labāk, mēs paši neesam nekādu progresu panākuši. Paldies! Dēvids Kabans, vai jūs gribējāt arī kaut ko? Es atvainojos. Svens, vispirms Svens. Atvainojos. Bet lūdzu nesūdzieties, ka jūs nevarēsiet vairāk runāt. Nē, tas tikai jociņš bija. Es arī runāšu vācu valodā, jo mēs eh, lielākā daļa no ekspertiem, katrs šiem runā vāciski, mans jautājums ir eh, komisijas pārstāvim. Kopš 2006. gada Eiropas Savienības komisija mēģina samazināt pasākumus, kas faktiski ir eh, kaitīga nodokļu prakse. Un šī tēma ir veca. Uh, Šajā nodokļu dokumentācija SV17, kā jūs teicāt, Šveicis parlaments ir pieņēmis korektūras, labojumus, un es labprāt uzzinātu, kā jūs šajā procesā tikāt iesaistīt. Vai jums kāds jautāja no Šveicis puses? Vai jaunais noregulējums atbilst Eiropas Savienības prasībām, vai ir savienojums ar šīm prasībām, vai bija kaut kādas prasības? Es jautāju tādēļ, ka no vienas puses Šveicis kantoni uh, šajā ranžējumā attiecībā uz eh, nodokļu likmēm ir viss izdevīgākie, ar viszemākiem nodokļiem, un viņi vēl turpinās eh, to visu pazemināt. Mums ir atbrīvojums no nodokļiem, arī šo kluso rezervi atklāšanai desmit gadu laikā, ja filiāli tiek pārvietot uz Šveici, ir eh, patentu kopums, kas ieslēdz arī programmatūru patentus. Mums ir arī izdevumi par pētniecību un attīstību, kur kurus var pilnībā simtprocentīgi atskat eh, eh, no pēļņas. Mums ir kapitāla investīcija princips, kas iespējams eh, noslēpt kapitālu un nodokļus brīvi izmaksāt. Tas daļai tikai ierobežos, bet būtībā tas paliek un pastāv. Es tāprāt no jums uzzinātu, vai jūs šos pasākumus esat analizējuši, vai jūs eh, varētu to droši teikt, ka jūs esat analizējuši, un kā to var vērtēt, eh, un salīdzinām ar to mēģi, ko mēs faktiski eh, attiecībā Šveici gribam panākt, proti samazināt šo kaitīgo nodokļu praksi. Eiropas Savienība turklāt ir pieņēmusi lēmumu par papildus pasākumiem, ir arī reģistrs par uh, ekonomiski tiesīgajiem, kas eh, Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs ir publisks, vai komisija pastāvējusi, lai prasījusi, lai Šveice arī līdzīgus pasākums, līdzīgu reģistru ievieš. Šveice. Tur nav nekādi īstenojami mehānismi šajā um, maksājumiem par nodokļu atvieglojumu. Eiropas Savienībā mums ir šādi mehānismi. Vai jūs kā komisija esat prasījuši, lai atbilstoši pasākumi būtu arī Šveicē ieviesti? Uh, informācijas apmaiņas jomā ir tā, ka grupu jautājumus ir iespējams uzdot tikai tad, saskaņā ar dubultas nodokļu eh, neaplikšanas eh, nolīgumu, saskaņā tiesiskās palīdzības eh, nolīgumiem. Un šādas, šādi iesniegumi ir iespējams starp dalībvalstīm, bet diemžēl tas neatiec uz pagātni, tā kā potenciāli daudzi tūkstoši nodokļu nemaksātāji Vācijā uh, ir, un ko Šveice ir izmantojusi, ka tos vairs nevar atrast, izsakot. Turklāt vēl Eiropas Savienībā ir e, noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu, un tas tiek e, pārtraukts. Tas, godīgi sakot, nav šā reglamenta e, kompetence, tas ir Eiropas Savienības tiesības, vai esat pieprasījuši, kā arī automātiska informācijas apmaiņas sistēma, uh, attiecas arī uz iepriekšējiem paziņojumiem par nodokļiem. Tā, par to ir uh, vienošanos ar Šveici. Un mūsu darba ņēmēji, ja viņi strādā Šveicē, viņiem nav tāda paša notiekama nodokļiem. Kaut arī ir brīva apmaiņas ar Šveici, un tas ir paredzēts. Vai jūs esat prasījuši, lai šie brīva personu pārvietošanās tas tā tiek īstenoti, ja ir pārobežu pakalpojumi Eiropas, e, Šveices uh, teritorijā? Tas ir tā, ka ir jauni tādi jauni noteikumi Eh, PVN, kas noved pie tā, ka tieši mazāki uzņēmumi no Eiropas Savienības 28 dalību valstīm Šveicē faktiski vairs nevar piedāvāt pakalpojumus. Citiem vārdiem sakot, mans jautājums komisijai. Priekšādādies pārtrauc, bet Gigot kungs vēl grib uzdot vienu jautājumu. Vai jūs esat izmantojuši iespēju, lai esošo sarunu gaitā un divpusējās attiecībās arī citu nodokļu prasību īstenošanu, vai jūs esat eh, strādājuši, lai novērš šīs nepilnības, vai jūs precīzi varat pateikt, kāds pasākums esat veikoši, lai panāktu šo nepareizo nosacījumu atcelšanu? Nu, Nav uh, laika vairs komisijai atbildēt. Uh, jā, Giegald kungs ir apmier, būs apmierināts arī ar rakstisku atbildi, procedurālu atbildi. Tātad komisijas pārstāvkums, vai jūs varētu īsi atbildēt, vai rakstiski varbūt? Es varu īsi censties atbildēt eh, rak, mutiski un, ja vēlties rakstiski, es eh, um, darīšu tā, kā priekšsēdētājs eh, iesaka. Kas attiecas uz divpusējo nolīgumu jautājumu, tur jau ievadā teicu, ka es šeit pārstāvu komisiju, nodokļu ģenerāldirektorātu direktorātu un nevis ārējās darbības dienestus, nevaru runāt viņu vārdā. Tas ir institucionāls jautājums un personīgi es jūs diez vai varēšu labi konsultēt. Vienkārši uh, sekojiet priekšsēdētāja teiktajam un vērsieties pie uh, ārējā darbības dienestu, jo viņi varēs attiecīgo informāciju sniegt par divpusējiem nolīgumiem. Par šiem detalizētiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Uh, Jūs uzdevāt jautājumu par 2017. gada jauno likumu nodokļu jautājumā, vai mums jautāja? Nē, mums nejautāja, jo nodokļu reformas ir uh, nacionālo valstu uh, kompetencē. Katra valsts izstrādā savus nodokļu likumus tā, kā tā vēlas, un Šveica to darīja patstāvīgi. Uh, No otras puses, jūs prasījāt, eh, vai mēs eh, šos jaunos reformu pasākumus analīzēsim, ko pieņem Švencijā. Protams, mums eh, būs jāpārbauda, vai šie jaunie noteikumi um, nodrošina to, ka uh, ir atcelti tiešām šie pieci kaitīgie režīmi, kas bija jāatceļ. Bet vienlaicīgi mēs, protams, pārbaudīsim arī uh, Uh, visu laiku turpinot procesu, vai uh, ne, nav tikuši ieviesti jauni kaitīgi pasākumi, jo Šveice kopīgajā paziņojumā apņēmās, uzņēmās saistības uh, kaitīgos pasākumus neaizstāt ar citiem kaitīgiem pasākumiem. Jūs minējāt šo patent box, patentu īpašo nodokļu režīmu. Uh, un National Interest Deduction, tur ir startautiski standarti, un balstoties uz tiem mēs arī jauno likumu uh, analizēsim. Jūs minējāt 150% atskaitījumu pētniecībai un attīstībai. Tas uh, patiesībā ir um, tā, ka nodokļu stimuli um, pētniecībai un attīstībai Eiropas Savienībā tiek pozitīvi vērtēt, un mēs uh, Eh, mūsu priekšlikumā par um, kopēju uzņēmumu nodokļu bāzi eh, tādu īpašu atskaitījumu paredzējām pētniecībā un attīstībai, kas 150% arī varētu sastādīt. Un tad mēs arī aicinājām Eiropas Savienības rēģistru izveidot. Eh, es tātad joprojām runāju par nodokļu un rīcības kodeksa jautājumiem, un te uh, mēs aprobežojamies tikai ar kaidī, kaidīgiem nodokļu pasākumiem, tātad mēs neveicam harmonizāciju, mēs vienkārši uh, pārbaudām, tā diemžēl ir uh, rīcības kodeksa sistemātiska, sistemātika, kas prasa, vai attiecīgā valsts uh, atšķirībā no savas līdzšanējās sistēmas ievieš īpašus nodokļu režīmus, kas paredz privileģētu attieksmi nodokļu jautājumos. Līdz ar to uh, vai vajadzētu būt šādiem publiskiem reģistriem, tas nav rīcības kodeksa grupas atbildībā. Un tad jūs teicāt, jautājāt, vai Šveicei ir jāsniedz informācija apmaiņas kontekstā par spriedumiem. Vai mēs to prasījām? To mēs nedarījām, tāpēc, ka tas neietilpst rīcības kodeksā, bet Šveica ir OECD dalība valsts un OECD ietvaros, jeb SAO ietvaros uh, Um, ir darba grupa par uh, kaitīgiem nodokļu pasākumiem, un tur ir uh, pienākums apmainīties ar spriedumiem. Tātad ir šāds tā paralēls pienākums uh, tam, kas pastāv Eiropas Savienības līmenī par informācijas apmaiņu. Un atbilstoši šiem noteikumiem Šveicei arī SAO ietvaros ir jāsniedz tātad šie nolēmumi informācijas apmaiņas ietvaros. Uh, darba ņēmēju, vai ir vienlīdzīga attieksme. Eh, par to, ja nemaldos, ir tāds kā saskaņošanas eh, eh, režīms, sistēma. Es pirms desmit gadiem pie tā strādāju, un mēs darījām visu, kas ir mūsu spēkos. Mani pārsteidz dzirdēt, ka joprojām vēl neesam tik tālu tikuši. Ja nemaldos, tad uz lielāko daļu deputātu jautājumu atbildēju. Ja ir eh, vēl jautājumi, tad eh, varat eh, tos mums uzdot, un mēs rakstiskajā procedūrā uz tiem atbildēsim. Paldies! Lielas paldies! Esam jau pagarinājuši mūsu sanāksmi. Tūki dosies prom desmitos, kas ir pēc trim minūtēm. Devits Kobērns pirms viss dodas prom attiecībā uz trauksmes cēlājiem. Trauksmes cēlājiem ir jāuzņem savi riski tiesās un nevar būt tādi viegli prātīgi eh, trauksmes cēlāji. Eh, katrs, katrs eh, atklāja kādu dokumentu kopētājā un nav um, apmierināts, ka viņš nav um, paaugstināts amatā, tad tagad viņš būs trauksmes cēlājs. Nu, tad uh, tas visu sistēmu sagraus. Un, uh, katram ir jāuzņem savs risks tiesā, un, eh, ja viņiem ir kaut kas nopietnas ziņojams, tad arī, lai ziņo. Es biju parasti šajā eh, komitejā, kas izmeklēja paradīzes dok eh, paradīz dokumentus, un neviens netika tiesāts. Nekas tāds noziedzīgs netika atklāts. Eiropas Savienība cepās par nodokļu lietām aiz jūras teritorijās vai Šveicē, nevis tāpēc, ka noziegumi vai terorisms ir, viņi vienkārši ir nobijušies no tā, ka visa nauda aizmuks no šīs pārmērīgi, pārmērīgi nodokļu apliktās zonas, un tas, protams, ir bīstami eiro valūtai Itālijā, Bancijā, Vācijā bankas um, ir uh, sprukās, un es uh, gribu norādīt, ka cilvēki, kas šeit strādā uh, Eiropas parlamentā, maksā ļoti maz nodokļos, un uh, daudzas valstis neuzliek nodokļus saviem uh, Eiropas parlamenta deputātiem, un tā ir tāda uh, lielākā krāpniecība pasaulē. Es nezinu, kāpēc jūs te visi tik dīvaini skatāties. Tās viss ir muļķības. Varbūt, ka Šveice un Lielbritānija, tad, kad mēs atstāsim Eiropas Savienību, varbūt mums vajadzētu salikt galvas kopā un un ielikt Eiropas Savienību melnajā sarakstā. Tā arī ir uh, tādas eksotiskas prakses. Tātad, ka, kas tad ir Eiropas Savienība, lai noteiktu kādus noteik, eh, nodokļus uzlikt Eiropas Savienībā? Un pat šeit eh, ir deputāti, ka, kas draud Šveicē, neatkarīgai um, valstī, um, um, tātad uh, kaitēt Šveices ekonomikai. Tas nav ne labi, ne demokrātiski, vai ne? Uh, Eiropas Savienībai nav tiesības noteikt nodokļus Eiropā. Lielbritānija būs vēl konkurētspējīgākā nodokļu jomā pēc Brexita. Varbūt mums vajadzētu sadarboties ar Šveici un citām valstīm, kā piemēram Eiropas Savienības okupēto uh, Ungāriju un Poliju, kuras arī saņem draudus par savas nacionālās brīvības izpaušanu. Uh, Un mums vajadzētu Eiropas Savienībā taču samazināt nodokļus un sacensties ar visu pasauli tā, kā to dara citi. Jā, pārstāja šī rīcība Amerikāņi, e, Briti, tuvi austrumi to nepieņems, kaut kad jums būs e, jāpārmožas e, un kopēt Francijas modeli, kas ir Eiropas Savienība. Ar to jūs nevarēsiet konkurēt pasaulē. Un visa Eiropas Savienība tikai aizsargā Franciju. Tā, šī praksa būs jāpārtrauc. Mēs izstāsimies, mēs nebūsim. Um, pēdējie, varbūt poļi, čehi mums sekos un varbūt izveidos cita veida ekonomisku uh, sistēmu, kaut ko labāku nekā uh, šī Eiropas Savienība mums piedāvā. Paldies! Ancon, uh, Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātājs. Gribētu arī noslēgumā izteikties vāciski, arī izteikšos pavisam īsi. Vispirms gribētu abiem kungiem, kas šodien ir pie mums ieradušies, pateikties un pateikties arī par to, ka viņi uzņemas šīs te uh, visus riskus, kas uh, viņiem ir ikdienā, un tāpēc arī visu cieņu viņiem. Un Kihelkungam jautājums, tas, ko mēs no šiem kungiem dzirdējām Tas jau nav nekas tāds, ko viņi izdomāja pirms ieradās pie mums. Tas ir kaut kas tāds, ko lielā mērā apliecina arī SAO. Un tagad jūsu priekšā ir lēmums, jums jāpieņem lēmums pelēkajā melnajā sarakstā, kur tad ievietot Šveici, lai tas tad tiktu piesaistīts šiem pieciem noteikumiem. Tātad, cik lielā mērā to ko e, jūs šeit dzirdējāt, varat e, ņemt vērā, pieņemot lēmumu attiecībā uz to, kas notiks ar Šveici, vai tā būs šajā pelēkajā vai melnajā sarakstā? Kihel kungs. Vispirms paldies par jautājumu. Mums ir jāpieturas pie procedūras. Un, kā jau es teicu, mēs kaitīgās nodokļu konkurences uh, jomā, um, attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem esam kompetenti, un tas, kas šeit tika minēts, uh, naudas atmaskāšana, um, nodokļu um, jomas uh, trauksmes cēlāji, naudas atmaskāšana, tas ar mums nav saistīts, un šeit ir jānošķir divi soļi. Pirmajā solī Eh, tas tiks lēmts eh, šo gadu beigās vai nākamā gada sākumā, vai Šveice būs kādā sarakstā. Tas būs atkarīgs no tā, vai Šveice būs pildījusi savas eh, saistības. To izlēms rīcības kodeksa grupa, un šajās saistībās, pēdiņās ir iekļaut tikai šie pieci kaitīgie pasākumi, kuri viņiem ir jāceļ, un tad ir vēl viens uh, solis, kas ir nākotnē, kur tiks pārbaudīts, vai jaunie uh, um, uzņēmumu nodokļu pasākumi, kuri um, tagad tiek uh, ieviesti kā um, pretpasākums, vai uh, tie ir salāgojami ar rīcības kodēs. Tas tad vēlāk tiks uh, pārbaudīts, un līdz ar to tas, kas te tika teikts, uh, tiks ņemts vērā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Līdz ar to uh, runātājs raksts ir izsmelts. Liels paldies mūsu viesiem, um, visiem trim kungiem. Situācija, protams, ir satraucoša, un šī komiteja cieši tai sekos. Priekšādātais pasakās arī tūkiem. Paldies visiem. Līdz ar to sēde ir noslēgta.